Passiamo alle dichiarazioni di voto. Komuniko de... Pārējām tagad pie balsojuma skaidrojumiem. Diezgan daudz runātāji pieteikušies, bet mēs nevaram turpināt šīs debates pēc 14.45, eh, jo dienestiem nepieciešams laiks, lai sagatavotu zāli atkal plenārsēdes atsākšanai pulksten trijos pēcpazienā, tāpēc visi balsojuma skaidrojumi, kurus nevarēsiet sniegt šo pēcpazienu, tos varēsiet iesniegt rakstiski pēc uh, sesijas noslēguma. Sāksim ar Nikolai ziņojumu un uh, Hanan kungs pirmais. Priekšsādātāji, man ir tikai viena lieta sakāma. Uh, visus šos gadus skatoties uz liekulību šajā mājā, neredzu neko, kas